ievedot produktus mūsu valstī, un tāpēc ir ļoti svarīgi, lai viņiem būtu tādi paši noteikumi kā mūsu ražotājiem. Paldies! Liels paldies! Un tagad varam pabeigt balsu skaidrojumus. Šīs sanāksmes protokols tiks nosūtīts, un nākamajā sanāksmē pieņemsim šo protokolu, ja nebūs nekādu iebildumu. Pieņemtās rezolūcijas tiks nosūtītas attiecīgajām institūcijām. Pārtraucam sēdi. Paldies! Thank you, Kelly. Thank you very much. <laughs>